Dear colleagues, please! Cienījamie kolēģi, lūdzu, mēs sāksim balsu skaidrojumus. Un sāksim ar. Ar pirmo balsu skaidrojumu Sārasa kungs, mēs Sāras kungs, jums ir vārds. Lūdzu, pārējie kolēģi, klusu uzvesties. Desāras kungs mums kaut kur ir. Jūs varat sākt. Paldies priekšsēdētāji, diemžēl. Eh, es domāju, ka e-komercijas jautājumos vēl pastāv pārāk daudz dažādu trūkumu, nav eh, vienotu noteikumu un normu visā Eiropā. E, ir jāpiemēro atsevišķu valstu likumdošana. Hogy a határon átnyúló vásárlások 60%... Cienījamie kolēģi, priekšsēdētāji visu laiku cenšas panākt klusumu, runātājs mēģina runāt, bet nav tulkojuma. Az interneten mindent meg kell tennünk, hogy megteremtsük az egységes, működő... 500 miljoni patērētāji Eiropas Savienībā. Tas ir, protams, daudz, taču jāsaka, ka, lai mēs vienoti varētu lietot internetu, šai sistēmai ir vajadzīga vienota noteikuma sistēma. Paldies, varbūt mums tomēr vajadzētu pagaidīt mazliet, kamēr ļaudis atstās uh, eh, plenārsēžu zāli un mēs varēsim sākt normālu darbu. Nu, tā. You can start, yes. You, you can okay. start. Quietly, please. Köszön... <clears throat> Okay. Köszönöm, elnök asszony. Tā runātājs laikam runās vēlreiz. E-komercija Eiropā ir ļoti strauji attīstošās nozare bet eh, joprojām tajā pastāv problēmas, īpaši pārobežu eh, kontekstā, jo netiek piemēroti vienādi nosacījumi. Normas nav vienādas dažādās dalību valstīs, ir jāpiemēro katras valsts uh, likumdošana, gandrīz trešais pilsonis elektroniski iegādājas kaut kādas preces, preces, taču nepārāk daudz izmanto e, citu valstu e, piegādātājus un rodas problēmas ar piegādēm. Mums, protams, ir ļoti liels tirgus, 500 miljoni patērētāji, bet, diemžēl, šos sistēmas priekšrocības nav iespējams izmantot eh, pilnībā, tāpēc es vismā atbalstu šo ziņojumu. Jā, paldies, Masaros kungs, un tālāk par šo pašu ziņojumu, par iekšējā tirgus izveidu elektroniskās komercijas to eh, jomā, kā māla kungs lūdzu talking to another member. What is? Uh, apologies, Madam Chairman, and thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji, uh, par iespēju izskaidrot par šo te balsojumu. Es domāju, ka mēs visi piekrītam, ka ir pārāk daudz šķēršļu e-komercijai, un tāpēc es domāju, ka ir svarīgi, lai mēs varētu iepirkties brīvi internetā, uh, visā Eiropas Savienībā, un tāpēc es apsveicu jebkuru iniciatīvu, kas aicina nojaukt barjeras. Es domāju, ka tā ir pozitīva lieta. Taču no otras puses ir tā saucamās nekomercijas, un es cenšos, ka mums vajadzētu panākt koordināciju starp dažādām likumdošanas sistēmām un novērst barjeras, lai pilsoņi uh, varētu izmantot tās priekšrocības, eh, ko dod lētākas cenas arī citā pasaulē, un lai viņi arī citā pārējā pasaulē ārpus Eiropas Savienības varētu pirkt gan preces, gan pakalpojums. Taču ir, protams, problēmas ar dātu uzglabāšanu un tam līdzīgām lietām, un daži digitālo produktu cenas vienkārši nokritīsies līdz nulē. Paldies, Kamala kungs! Es vēlētos lūgt kolēģis tos, kas vēlas iziet un nevēlas piedalīties skaidrumus, iziet no zāles pēc iespējas ātrāk. Nākamais runātājs. Jā, es gribētu teikt, ka mani vēlētāji visai rezignēti skatīsies šo ziņojumu. Tur ir tik daudz, tik daudz visādu tukšu frāžu. Mēs panākam svarīgas lietas, mums jāsniedz 2020. gada stratēģija, visiem jāsaba, jāsadarbojas, blā, blā, blā. Faktiski tas nekādā veidā ak, reāli tirsniecību nestimulē. Mums ir vajadzīgs, vai vienmēr viss ir vajadzīgs regulēt regulēt visu. Es domāju, ka biznesa paši tiek galā. Piemēram, ja mēs pārdodam kaut ko no Anglijas, piemēram, uz Austrāliju, tad tas e, to viņu mierīgi izdara bez nekāda vienotā tirgus. Es domāju, ka mēs šeit radām vēl tas birokrātiskas problēmas. Mēs nevaram uzspiest e, Eiropas likumus e, citām valstīm, un jāsaka, Faktiski mēs tirgojamies ar visu pasauli un ar visu pasauli mūsu tirdzniecības apjomu pieaug, bet nepieaug ar Eiropas Savienību, un tas ir tāpēc, ka lūk ir par daudz visu šo te noteikumu un regulējumu. Paldies! Līdz ar to, līdz ar to EČVR ziņojums eh, ir izskaidrots salakvēm pie Bēraka eh, kunga ziņojuma un balss skaidrojumiem. Uh, Nākošais runātājs, kas pieteicies, šķiet nav šeit. Tādā Aņuleto kungs lūdzu, paldies. No nu, šī ziņojuma ir redzams, ka jau vairākus gadus pieaugs attieksmes intensitāte eh, civilajā aviācijā, un tādēļ drošības jautājumi kļūst arvien aktuālāk. Uh, Lai gan drošība pieaug, pieaug arī negadījumu risks. Un Pašlaik to visu re, um, regulē 94. gada direktīva, kas ir, protams, ievērojami novecojusi. Un tādēļ es piekrītu tiem mērķiem, par kuriem iestājas referente. Mums ir vajadzīgs skaidrs likumdošanas ietvars, un Eiropas cilvēks aviācijas drošības aģentūra ir tā, kas varēs veicināt šo procesu. Paldies, Dalbāo kundze. Paldies, regulējums uzlabo eh, izmeklēšana, lai nākotnē varētu no tiem vairāk iz, izvērt, eh, nov, novērst. Taču nav iekļaut divi jautājumi. Viens ir likvidācijas kultūra, lai lai netiktu piemērotas eh, sa sankcijas pret pers personālu un otrkārt, lai varētu novērst pārkāpumus, eh, kas ir kas ir notikuši, kā arī jānorāda eh, tas, ka nedrīkst informācija nokļūt informācijas tīklos. Paldies, nākošais Vlašaks uz vienu minūti. Mr. Vlasak. Vlašaka kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Mēs zinām, ka pašreizējā sistēma, kas izmeklē avio katastrofas, nav sevišķi konsekventa. Pieaug satiksmes intensitāte un eh, arvien vairāk dalībvalsts iesaistās šajā sistēmā, un tieši tādēļ mēs vēlamies adaptēt šo regulu, lai uh, uzlabotu avio negadījumu prevenciju. Un uh, civilās aviācijas drošības aģentūras iesaistīšana arī ir ārkārtīgi svarīga. Es domāju, ka tas palīdzēs uh, izmeklēšanas procedūru, procedūrām uh, un uh, iesa palīdzēs iesaistīt Eiropas Savienības dažādas uh, instances, kas varēs uh, veicināt informācijas uh, apmaiņu un uh, nodrošināt pieeju pasažieru sarakstiem avarējušajās lidmašīnās. Ziņojums ir ārkārtīgi tehnisks un, protams, tas arī uzlabos drošību. Jā, paldies. Liberacki kungam. Panów Islandii w kwietniu udowodniła, że Europa w skali kontynentalnej tak naprawdę jest skazana na lotnictwo. Vulkāniskie pelni ir izraisījuši milzīgas problēmas. gaisa ceļojumu organizēšanā. Šeit mēs runājam par drošības jautājumiem. Negadījuma un incidentu izmeklēšana novēršana ir ļoti būtisks eh, jautājums. Tas nozīmē, ka mums ir jāparedz iespējas skatīt dažādas apstākļus, lai varētu pēc tam sadalīt attiecīgi atbildības. Taču ir arī jādomā par to, kā varētu šādus negadījumus novērst. Ir bijuši gadījumi Eh, ir bijušas sadursmes, kuras būtu bijis iespējams eh, novērst. Es gribu paust savu apbrīnu šī ziņojuma sakarā. Manuprāt, priekšlikums ir ļoti sarežģīts, darbs ir ļoti sarežģīts bijis, un Deva Rakskundze ir apliecinājusi savu profesionālismu. Paldies, un mēs tagad eh, pārējām pie nākamā ziņojuma. Ir septiņi pie, pieteikušies Antoniotikundzi uz vienu minūti. Eh, Antonio Tikungs, paldies priekšsēdētāji pēdējo gadu gaitā. Vairākas dalību valstis ir saskārušās ar gāzes piegāžu pārtraukumiem. Un Eiropas Savienība aizvien biežāk kļūst eh, atkarīga no piegādēm no ārpuses un ļoti bieži šīs eh, problēmas ir politiski iemesli izraisītas. Mums ir jādomā par globālo Eiropas Savienības drošību. Un ir nepieciešams garantēt piegāžu nepārtrauktību, it īpaši tas attiec uz krīzes situācijām. Un es ceru, ka tas būs strateģiskais mērķis, tāpēc arī es balsoju pār šo ziņojumu, un es ceru, ka šīs regulējums tiks piemērots nu, at, eh, termiņos, kā to vēlējās referents. Paldies, Miko Lāšeks, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Čanov, a hospodárstvo ukázala, do akej miery... Mēs eh, redzējām, kā krīze, kāda krīze skāra mūs Ukrainas Krievijas krīzes pagājušā ziemā un kādā veidā negatīvi tas ietekmēja mūsu ikdienas dzīve Eiropas Savienībā. Un mēs aptvērām tajā brīdī, cik lielā mērā mēs esam atkarīgi no eh, Krievijas piegādēm. Eiropai vajadzētu mēģināt rast jaunus risinājumus gāzes piegādēm. Jo ir bijušas, bijuši pier, eh, piegājuši pārtraukumi. Un aby bol taktiež vytvorený... Jāgarantē piegāžu drošība noteiktās geogrāfiskās teritorijās un attiecīgi ir jāveido Eiropas mehānisms, kas var darboties reģionālā plānā. Paldies, Kalinovska kungs, nākošais runātājs. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Piegāžu drošība ir svarīgs jautājums jau ilgu laiku Eiropas eh, starptautiskā ārpolitikā. Taču īpaši šis jautājums ir svarīgs Eiropai. Mēs esam atkarīgi no gāžu piegādēm. Referents piedāvā izveidot trauksmes signālu, kurš dot iespēju veidot alternatīvas sistēmas steidzamības gadījumos, kas dotu iespēju apmainīties ar ļoti svarīgiem datiem komerciālajā ziņā, kas dotu iespēju uzlabot drošību, un es domāju, ka varētu uh, šeit tas palīdziet risinājuma rašanā. Nākošais Sikerskis. Mikro, please. Ieslēdziet mikrofonu, saka priekšsēdētāja. Przyjęliśmy ważny raport dotyczący bezpieczeństwa dostaw. Paldies. Priekšsēdētāji, šis ziņojums ir ļoti svarīgs, ņemot vērā to, kā šeit ir runa par piegāžu drošību. Tas, ko mēs piedāvājam, ir pozitīvi, taču mēs nevaram nodrošināt absolūto drošību. Un pēdējā eh, laikā mēs konstatējam, ka esam pieņēmuši pasākumus, kas ņem vērā tikai mūsu intereses, taču mums ir jā, jārunā plašākā izpratnē pār piegāžu drošību. Ir jānodala gāzes ražošana un pārvadāšana. Ir jāveido infrastruktūras, kas ir pietiekami stabils, un mums ir jārunā gan par nacionālajiem interesēm, gan pārējiem, un jādara viss iespējams, lai varētu garantēt šīs piegādes. Paldies, Faiders kundze. Paldies, priekšsēd gāzes piegādes drošība ir viens no eiropas ekonomiskās un stratēģiskās drošības svarīgākajiem aspektiem. spēja runāt vienotā balsī kopīgās enerģētikas politikas jautājumos ar enerģijas piegādātājiem ir viens no svarīgākajiem mērķiem. es ļoti augstu vērtēju komisāra oettingera paveikto un uzskatu tomēr viņa minētie pieci septiņi gadi diskusijām ar dalībvalstīm ir pārāk liels termiņš kopīgā enerģētikas politika ir vajadzīga vistuvākajā laikā. nepieciešams nodrošināt piegādes avotu dažādību īpaši baltijas valstīm jo viens piegādātājs krievija savu monopola stāvokli izmanto lai iejauktos atkarīgo valstu politiskajās norisēs. jāizveido starpsavienojumi gāzes piegādei eiropā balstoties uz solidaritātes principu kas ir eiropas savienības politikas pamatā nav pieļaujama situācija kurā dažādojot gāzes piegādātājus tā uz eiropas savienību joprojām tiktu transportēta caur krieviju. eiropai ir jāattīsta tieša sadarbība ar vidusāzijas ar aizkaukāzu valstīm ir jāizpēta taitgāzes un šelgāzes projekti kā arī alternatīvie enerģijas avoti. paldies! Ευχαριστώ πολύ κύριε Βαϊντέρε. Ο κύριος Μποσινιόρε τώρα θα πάρει το λόγο. Nākošais runātājs Bosiņore. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es balsoju par šo ziņojumu. Ir pienācis eh, brīdis Eiropas Savienībā izveidot skaidru regulējumu energopiegādēm. Pagājušā gada polemika parādīja to, cik mēs esam atkarīgi no enerģijas no trešajām valstīm. Un ir pienācis laiks mūsu parlamentam risināt šo jautājumu, lai izvairītos no jaunas krīzes un lai varētu tālāk risināt energodrošības jautājumus. Ir jānodrošina dalību valstīm e, enerģija, kas ir nepieciešama māju saimniecībām, tiem e, enerģija ir jāietilst pamat e, pakalpojums, ir jāparedz preventīvie un steidzamības plāni tajā pašā laikā respektējot subsidiaritātes principus, Eiropas Savienībai ir jāsniedz savs devums šajā sakarā. 62. grozījums, manuprāt, ir īpaši svarīgs. Mana valsts apliecināja, e, zinām, mērķi veidojot dialogu ar tām valstīm, kur rīcībā ir liels gāzes rezerves. Nākošais runātājs Morkunaitē. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Mēs šodien apstiprinājām regulu par gāzes piekāžu drošību. Tas ir ļoti svarīgs solis ieviešot eh, enerģijas politiku. Tāpat arī tas ir solis uz priekšu lielākai solidaritātei un reģionālajai sadarbībai. Es balsoju pār, jo es Uzskatu, ka šis regulējums nodrošinās to, ka tādas enerģijas saliņas kā Baltijas valstis nepaliks atstātas e, pašas savā ziņā. Un es domāju, ka tas būtu arī savs devums vairāku projektu ieviešanā. Taču regulāri ir vairāki trūkumi, piemēram, Eh, piemēram, runājot par Gazprom monopolu stāvokli. Un vēl viens punkts, kas ir svarīgs, ir vidas aizsardzība, un es ceru, ka komisija sāks ieviest. Eh, Στη σύσταση Σογκόρ για τη συμφωνία επενδυτική. Paldies. Es eh, balsu Mēs pāriem pie šogoru ziņojuma. Šeit ir četri pieteikušies. Paldies, priekšsēdētāji. Šī nolīguma mērķis ir stiprināt sadarbību starp minētajām valstīm, lai varētu padarīt ātrāku nelegāli eh, vai neregulāri teritorijā esošo personu atpakaļ uzņemšanu, nodrošinot nepieš, nepieciešamo tehniku. Un, uh, un arī, lai varētu nodrošināt eh, transporta veidus. Tas ir ļoti būtisks instruments, lai varētu cīnīties pret nelegālo imigrāciju Eiropas Savienībā. Ir arī īpaša klauzula paredzēta eh, saistībā ar tām tiesībām, ko paredz eh, citi nolīgumi, un starptautiskās tiesības ir prievalē pār šāda veida nolīgumiem. Neizrādīšanas princips šajā gadījumā dažādi principi ir jāskat nacionālais tiesās un ir iespējams paredzēt starposma attali, attālināšanu uz trešo valsti. Es gribētu pasvītrot priekšsēdētāji, ka Eiropas parlaments nav e, šo nolīgumu parakstītāju vidū. Es gribētu saņemt informāciju vairāk. Higgins kungs lūdzu nākošais. Uh, Cik ironiski ir tas, ka parlaments šodien balso par vienošanos izmest no Eiropas Savienības trūcīgos, neaizsargātos Pakistānas iedzīvotājus atpakaļ uz viņu dzimteni, kuru skārusi plūdu nelaime. Uh, Tādējādi šie iedzīvotāji cieš vēl vairāk. Mēs nevaram sūtīt atpakaļ cilvēks uz valsti, kas tā cieši no plūdiem, kur gājuši bojā mājlopi, kur šī nelaimes kārusi 20 miljonus iedzīvotāju. Mums ir drīzāk jārunā par to, kā mēs varam cīnīties ar nabadzību Pakistānā, piemēram, aicināt Starptautisko valūtas fondu mazināt eh, parādu nastu, tāpat arī palīdzēt trūcīgajiem Pakistānā dzēšot viņu parādus un tādējādi cenšoties atvieglot viņu ciešanas, eh, tādējādi, lai valsts no, nonāktu arī demokrātiskās sistēmas pārvaldībā, kas būtu daudz atbilstošāka reakcija cietušajiem Pakistānā. Paldies, Batenkungs, lūdzu. Attiecībā uz eh, nolīgumu starp kop, Eiropas kopienu un Pakistānu izskatās, ka tādējādi tiek dalību valstu tiesības stiprinātas atgriezt nelegālos imigrantus uz Pakistānu. Uh, kas it kā ir arī labs priekš apvienotās karalists. Tomēr, ja mēs skatāmies situāciju uh, Lielbritānijā, tad es tomēr gribētu uh, saglabāt šīs suverentās tiesības pašiem izlēmt valstī, kurus mēs sūtīsim uh, atpakaļ un kurus nē. Lielbritānijai pašai jākontrolē savu imigrācijas politika, nevis jādod šīs tiesības Eiropas Savienībai. Paldies! Roklīga kungs ir pieteicies, eh, bet viņš šobrīd nav klāt. Tad ejam tālāk pie Kazaka ziņojuma par tirzniecības nekamiskām attiecībām ar Turciju. Okay, okay, okay. You have the floor. Okay. Jā, lūdzu, deputātam vārds.

Jā, es atvainojos, es sēdēju ne, nepareizajā vietā. Tātad, ko es vēlējos sacīt Dāņu liberāļu vārdā? Mēs ļoti atzinīgi vērtējam šodienas balsojumu par Eiropas kopienas un Pakistānas nolīgumu par atpakaļ uzņemšanu. Beidzot, pēc ilgiem pārunu gadiem starp komisiju un Pakistānu esam beidzot panākuši vienošanos, kas atļaus sūtīt atpakaļ tos migrantus, kas neatbilst eh, prasībām par uzņemšanu un dzīvošanu Eiropas kopienā. Šis ir ļoti nopietns instruments cīnoties ar nelegālo migrāciju Eiropas Savienībā, tīpaši tādēļ, ka Pakistāna ir ļoti nozīmīga valsts eh, gan attiecībā uz migrācijas plūsmu izcelsmu, gan tranzītu. Un eh, Tas attiec arī ne tikai uz Pakistānas iedzīvotājiem, bet arī uz trešo valstu pilsoņiem. Tāds e, nolīgums noteikti stiprinās e, drošības situāciju Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, Rodekungs! Ejam tālāk. Nākamais, kā jau minēja, ir Kazaka ziņojums par tirzniecības un ekonomiskajām attiecībām ar Turciju. Astoņi ir referenti pieteikušies, līdz ar to lūdzu ne, ne, iekļauties savā laikā. Mums Kadīnī kundze pirmā. Paldies, priekšsarētāji! Es atbalstīju Kazakas ziņojumu par tirzniecības un ekonomiskām attiecībām ar Turciju, un tā arī balstoju gan Inte komitejā, gan plenārsēdē. Ar Kaut arī Turcija ir izvirzījusi tādu muitas barjeru pret Eiropas Savienību, kas mazliet traucē mūsu savstarpējām tirdzniecības attiecībām. Un, ja mēs vēlamies panākt pozitīvu pieaugumu tirdzniecības plūsmām, tad Turcija ir jāņem vērā, ko vēlas arī parlaments, Eiropas parlaments. Un eh, mums ir jānodrošina, ka Turcija ievēro brīvās tirdzniecības prasības. Turcijai ir jāiztaro konkrēts eh, procedūras cīnoties ar viltotiem ražojumiem. Yeah. Tāpat arī zāļu viltošana, kas apdraud cilvēku veselību. Un ne, nekāda nedrīkst kavēt preču apriti muitas savienībā. Un šobrīd ir spēkā vairākas normas, kas rada apdraudējumu gan lauksaimniekiem Eiropas Savienībā, gan arī tirgotājiem. Un Turcijai ir jāpieturas pie nolīgumiem, kas panākt arī PTO ietvaros. Paldies, Tajānā kungs, vienu minūtu. priekšsēdētāji. Protams, es balsoju pret Kazaka ziņojumu, jo es jau izteicu savus argumentus. Es nevaru balsot eh, pār eh, ziņojumu, ja eh, referents ir finansējis savas mācības ar Turcijas valdības palīdzību. Šeit ir runa par interešu konfliktu, manuprāt, es nedomāju, ka šis ziņojums būtu objektīvs un tādējādi to nevar atbalstīt. Šajā ziņojumā vairāki punkti un vairāki panti nekādā veidā neatiecas uz tirzniecību un ekonomiku. Tiek slavināti Turcijas konstitūcijas grozījumi. Militārā un, un tiesu sistēma garantēja laicīgam Turcijā. Savukārt, es balsoju pret, jo es nedomāju, ka mums Paldies, Motilau kungs, nākošais priekšsēdētāji, darbie kolēģi. Turcija ietilpst PTO. Tā ir mēģinājusi pēdējo gadu laikā stiprināt savu stāvokli Un 96. gadā tika parakstītas muitas nolīgums ar Eiropas Savienību, kas deva iespēju labāk piekļūt mūsu tirgiem, bet eh, arī eh, palīdzēja labākai preču apritēji. Nesen liels progress bija vispārīgo preferenču sistēmu Turcijas muitas kodeksā. Taču nevaram noliegt to, ka nu jau vairākus gadus Turcija ir būtisks Eiropas Savienības partners septītais importā, piektais eksportā. Tā ir investīciju valsts Eiropas uzņēmumiem, ļoti bieži um, ar augstu pievienoto vērtību. Es nobalsoju par šo ziņojumu, jo es domāju, ka muitas savienība ir jāpadara efektīvāka. Es saku jā šim ziņojumam attiecībām ar Turciju starp Eiropas Savienību un Turciju. Frau äh, Präsidentin, zwischen der Europäischen Union. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienības attiecībām ar Turciju mums, mēs balstamies uz vairākiem nolīgumiem, mums jau spēkā ir muitas savienība jau vairākus gadus, un man tiešām prieks e, redzēt, ka parlaments e, tik tiešām ir atbalstījis Turc aicinājumu Turcijai nojaukt šķēršļus savstarpējām attiecībām. Un otrkārt, man šķiet, ka mums ir nepieciešams uh, strādāt visiem kopā, lai nodrošinātu to, ka viņu lauksaimniecības produktiem ir jāatbilst tiem pašiem standartiem, kā tiem, kas ražot Eiropas Savienībā, tā kā jāturpina. Paldies, Vasinjor. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos izteikt atzinību referentam par paveikto darbu par to, kā tika risināts šis jautājums. Eh, par to mēs diskutējam jau gadiem ilgi ar Turciju, tāpat kā tiek gadiem ilgi runāts par Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Un ir skaidrs, ka Turcija ir ļoti nozīmīgs tirdzniecības partners Eiropai, un eh, tā ir kā pilnīgi dabīga osta Eiropas Savienībai, tuvajos austrumos un Āzijā. Eh, statistika katrā ziņā ir ļoti laba, un šādas labas tirdzniecības attiecības noteikti ir jāuzlabo vēl vairāk. Un punkti no 16 līdz 20, kur mēs vēlamies, eh, lai Turcija atteiktos no importa licencēm un vairākas šķēršļus arī nojaukt tirzniecībai. Eh, tā kā es arī piekrītu tam, ka ir nepieciešams stiprināt muitas savienību, mums ir jānodrošina, ka mūsu tirzniecības attiecības ar Turciju tiek uzlabots vēl vairāk. Paldies, Vandalinkungs tālāk. priekšsēdētāji, es balsoju par Kazaka ziņojumu tādēļ, ka šis ziņojums skatās uz tirniecības un ekonomiskajām attiecībām un kā tās ir iespējams uzlabot. Tāpat arī, lai uzlabotu kopumā attiecības ar Eiropas Savienību un Turciju, un tas mums arī ir vajadzīgs, ne vairāk, ne mazāk. Tomēr es atturējos balsot par pirmo grozījumu, jo es neuzskatu, ka Turcijai ir jāiestājas Eiropas Savienībā kā dalību valstī, bet par to jau nebija šis ziņojums. Tā kā es visnotaļ atbalstu ziņotāju, es uzskatu, ka tādējādi mēs veicinām mūsu attiecības ar Turciju. Sikievskis kungs. Jā, paldies. Attiecības starp Eiropas Savienību un Turciju ir uzlabojušās tomēr eh, joprojām paliek spēkā šķēršļi gan tirzniecībā, kas ir kā licences, gan um, dažādi citi šķēršļi. Manuprāt, eh, problēmas ir abās pusēs. Piemēram, attiecībā uz viltotiem ražojumiem, viltotām precēm. kurus Turcija laiž mūsu tirgū, tāpat arī autortiesību pārkāpumi ir Turcijā. Mums jāskatās, kā mēs varam risināt šīs problēmas. Mums ir jārisina šīs problēmas, kamēr tās vēl ir pašā aizmetnī, pirms tās ir kļuvušas par ļoti nozīmīgām problēmām. Mēs jau tik ilgi gaidām, kad Eiropas Savienība noformulēs savu nostāju šajos uh, jautājumos, un Turcija jau tikmēr ir sākus skatīties uz citām pusēm, meklējot sev partnerus. Paldies! Nākamais lūdzu! Klārs kungs. Jā, paldies priekšsarētāji. Es balsoju par EFTA uh, grozījumiem un pret Kazak kungu ziņojumu. Mēs nevaram veidot labas eh, tirzniecības attiecības ar Turciju, ne, viņiem ne, neiestājoties Eiropas Savienībā. Manuprāt, referents eh, izvēlējies ignorēt atsevišķus jautājumus, piemēr, piemēram, demokratizāciju. Un galu galā Turcija virzās uz lielāku islamizāciju. Un arī pašam iestādēm ir cita virzība. Tomēr nav šaubu, ka konstitucionālās tiesības ir pilnīgi nepieciešams īstenot. Labi, paldies, ejam tālāk pie nākamā ziņojuma. Tas ir Delangas ziņojums Eiropas tiesību aktu par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Ranžolī kundze, lūdzu, vienu minūtu. Ranžolī kundze, vai viņa ir zālē? Es atvainojos priekšsarētāji. Jā, paldies. Šodien apstiprinātais ziņojums virzās pareizajā virzienā, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību un ekosistēmas. Beidzot, šī ideja ir sasaistīta ar atbildīgu pārvaldību, lai mēs saglabātu uh, savu planētu nākamajām paudzēm. Tādēļ ir nepieciešams īstenot ļoti aktīvu eh, politiku attiecībā uz bioloģisko daudzveidību. Mēs neesam varējuši īstenot bioloģiskās daudzveidības mazināšanas apturēšanu līdz 2010. gadam, un šobrīd esam nosprauduši jauns mērķis vēl desmit gadiem uz priekšu, un mums ir nepieciešams eh, arī arvien vairāk informēt eh, cilvēks dalību valstīs, cik svarīgi ir daudzveidība. Mums ir ļoti daudz eh, bioloģiskās daudzveidības faktori, kas ir jāņem vērā, mums ir jāaizsargā eh, daba, to mēs esam parādā sev un nākamajām paudzēm. Paldies! Paldies, Džizelī eh, kundze! Paldies, priekšsēdētāji, es balsoju pār šo ziņojumu. Ziņojums. ziņojums ir ļoti pozitīvs mēģinājums. Un situācija ir tāda, ka eh, rezultāti netiek panākti, jo pietrūks politiskās gribas, tāpēc netiek piemērot likumdošana, netiek saņemts finansējums, netiek veikts pēcdarbs. Un mums ir nepieciešami ziņojumi, kas ir daudz skaidrāki, par labo pra praksi, kā arī par sliktu praksi runājot. Eiropas komisijai nav jārīkojas politiskā, bet zinātniskā veidā. Un mums ir jāatbalsta un jāaizsargā apkārtējā vīda un daba, nevis kādas konkrētas valsts valdība. Paldies, Mastels kungs. Paldies, priekšsarētāji. Attiecībā uz bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu aizsargāšanu, tāpat arī nodrošinot to, lai daudzveidība nemazinātos, tas nav tikai mūsu morāls pienākums, bet arī ekonomisks pienākums. Mums ir jāsaglabā uh, planētas uh, daudzveidība, uh, lai būtu mantojums, ko atstāt nākamajām paudzēm. Un, manuprāt, šo mēs arī nodrošinām to, ka mums ir iespēja pielāgot noteikumus faktiskajai situācijai un tiek ievērots arī subsidaritātes un proporcionalitātes princips. Bet bieži vien eh, pārņemot šo Eiropas likumdošanu vietējos valsts tiesību aktos, dalību valstis eh, nav pienācīgi tos īstenojuši. Līdz šim mums ir jānodrošina pietiekams finansējums, lai mēs varam izmantot Eiropas Savienības budžetu, saglabājot bioloģisko daudzveidību. Un mums ir jāpārvar šī fragmentācija, kas ir finanšu rīkiem, lai nodrošinātu, ka mēs varam saglabāt bioloģisko daudzveidību, tā skaitā arī lauksaimniecībā. Nikolāša kungs tālāk. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Eiropas Savienībā 42% zīdaitāji, 25% saldūdens zīvju un citu sugu ir uz iznīcības robežas. Diemžēl ne visi apzinas problēmas būtību un aktualitātu. Tas attiecas gan uz Eiropas iedzīvotājiem, gan Eiropas komisiju. Daudzi vienkārši klusē un neko arī nedara, lai risinātu šo problēmu Tādējādi, es domāju, mums ir nepieciešams nodrošināt, ka tiek īstenoti nepieciešamie pasākumi un jācīnās ar pārkāpumiem. Mums ir jāpievēršās nopietni šai problēmai, e, lai mēs varētu saviem bērniem, nākamajām paudzēm atstāt planētus, uz kuras ir iespējams dzīvot. Mēs nevaram vienkārši palikt pasīvi. Mums ir aktīvi jāīsteno pasākumi e, šādu problēmu risināšanā. Paldies, Jārkungs. Jā, paldies, priekšsarētāji. Bioloģiskā daudzveidība ir ļoti svarīga, tīpaši attiecībā uz pārtiks ķēdes nodrošināšanu aizvien pieaugušiem iedzīvotāju skaitam uz šīs planētas. Bet te pašā laikā mums ir arī jāpielāgojas klimata pārmaiņām. Un tur, kur šī daudzveidība tiek apdraudēta, to parasti izraisa cilvēku faktors. Uh, Mums ir eh, jau jārisina eh, tas kaitējums, kas ir nodarīts, un jānodrošina ilgspējīgi eh, sugu saglabāšana. Un šajā jomā lauksaimnieki Eiropā nav mūsu ienaidnieki, bet gan mūsu sabiedrotie. Mums tieši tādējādi arī uz viņiem jāskatās. Ir. Un daudzās jomās mēs esam spējuši arī apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos. Saksonē mums ir izdevies eh, panākt to, ka vilki ir atgriezušies mūsu teritorijā, kur pēdējos 200 gadus tas nav bijis. Havanovs kundze. Paldies, priekšsarētāji! bioloģiskā daudzveidība un vīdes aizsardzība tās ir īpaši problemātiskas jomas, it īpaši uh, attiecībā uz uh, mūsu patērētāju vajadzībām. Ja mēs ignorējam problēmas šajā jomā, tad mēs saskārsimies ar vēl būtiskām problēmām nākotnē. Mums ir jāatzīst, kā bioloģiskā daudzveidība mazinās un ir nepieciešama jauna tiesība akti, lai varētu reaģēt uz šo situāciju. Tādēļ ir ļoti svarīgi ka Eiropas Savienībā, kura ir ļoti daudz cilvēki, mēs neesam īsti gatavi līdz šim bijuši kaut ko aktīvu pasākt šai jomā. Lielākā daļa iedzīvotāja nemaz nezina, kas būtu darāms, lai apturētu šo situāciju, un es piekrītu referenta ierosinātajiem eh, pasākumiem. Kalinovski kungs. Paldies, priekšsarētāji. Dabas eh, bagātība, bioloģiskā daudzveidība ir viena no lieliskajām lietām, ko mēs kā cilvēki varam baudīt. Tomēr tā pašā laikā mēs cilvēki iznīcinam to, ko māte daba mums ir devusi. Natura 2000 ir programma, kur mēs varam izmantot eh, vidas aizsardzībai no mums pašiem, bet tā ir nepieciešams ir nepieciešams stingrāki sodi uzņēmumiem, kas iznīcina šo daudzveidību. Es atbalstu Delangas ziņojumu kurā viņa runā arī par kompensācijas maksājumiem lauksaimniekiem, at, tieši kontekstā kopējā lauksaimniecības politika. Lauksaimnieki e, ir tie, kas sargā dabu Viņi strādā šajā dabā, un viņiem ir nepieciešams finansiāls atbalsts, lai viņi varētu turpināt to darīt. Tālāk Markunaits kundze. Paldies, priekšsarētāji. Bioloģiskās daudzveidības nodrošināšana ir saistīta ar daudzām jomām - enerģētika, zivsaimniecība, lauksaimniecība, citas jomas. Visas šīs nozares atstāja iespaidu uz apkārtējo vidi, tā skaitā arī Baltijas jūra. Baltijas jūra ir ārējā un vispolitizētākā jūra Eiropas Savienībā. Tomēr šobrīd mēs vēl neesam darījuši pietiekam daudz šajā jautājumā un problēmu risināšanā. Katrai dalību valsts ir jāizpilda savu mājas darbi, jādara viss, lai uh, Natura 2000 teritorijas funkcionētu, lai tiktu mazināti piesārņojums visdažādākajās vidas teritorijās. Visi šie faktori summējas un veido piesārņojumu Baltijas jūrā, kas veido bioloģiskās daudzveidības mazināšanos šajā reģionā. Mums ir jācīnās ar uh, bezatbildīgo rīcību rūpniecībā, jo tas ir viens no faktoriem, kas veicina piesārņojumu. Paldies, ejam tālāk. Ferēras ziņojums dabas un cilvēku izraisīto katastrofu novēršana. Divi ir pieteikušies eh, izteikties par šo ziņojumiem. Ungas eh, vispirms uz minūti. Paldies, priekšsarētāji, balsojums, ko mēs eh, šodien veicām par šo ziņojumu Tas bija labs balsojums. Šis ziņojums ir ļoti detalizēts un skar dažādas dabas katastrofas, Katrā ziņā pamat ideja ir tāda, ka spēkā esošie pasākumi, lai novērstu katastrofas, līdz šim nav bijuši pietiekami, un jauni pasākumi nav īstenoti. Līdz ar to šobrīd ir dubultas prasības. Mums ir jānodrošina, ka nacionālajie pasākumi ir daudz efektīvāki, un ir vēl nepieciešams arī Eiropas līmeņa pasākums īstenot lai nodrošinātu, ka ir arī pieeja solidaritātes fondam, tad, kad ir notikušas šādas katastrofas bet arī eh, ir jāiesaista plašāks eh, interesēto pušu loks. Mums ir jāuzlabo arī integrēšana, lai reģionālajie pārstāvi var tikt iesaistīti programmu stādīšanā un īstenošanā. Tā kā šobrīd tas ir solis pareizajā virzienā un mēs ceram, ka mēs varēsim uzlabot situāciju. Paldies! Paldies, Penelo kungs, tālāk. Mēs e, redzam, ka cilvēki atstāja lauku rajonus, notiek arvien vairāk katastrofu, pārāk smagi, e, smagas lietus gāzes un sausuma periodi. Cilvēkiem ir jādzīvo šajādos apstākļos, un viņiem, viņi nesaņem nekādu atbalstu. Ko tad es vēlos sacīt? Uh, Ehm, mēs, protams, vēlamies nodrošināt eh, to, ka cilvēks spēj izdzīvot savās dzīves vietās, un bieži vien šādas katastrofas eh, apdraud cilvēku izdzīvošanu. Un eh, komisija apņemās tādu nodrošinājumu sistēmu, lai aizsargātu lauksaimniecības nozari, lai cilvēki varētu izdzīvot un, un var, mēs varētu nodrošināt lauksaimniekiem ekonomisko stabilitāti. Un tad, kad dabas un cilvēku izraisīts katastrofas ir notikušas, tad mums jābalstās uz 36. punktu Ferēras kunga ziņojumā, un es atbalstīšu šo ziņojumu. Paldies! Nākamais ir pēdējais ziņojums kur izskatīsim šorīt jau karas ziņojums par nabadzības mazināšanu un darba vietu izveidu jaunatīstības valstīs. Seši ir pieteikušies, kas vēlas izteikties par šo jautājumu. Lančela uh, kundze, manuprāt, nav klāt, tad nākamā Kalinovska kungs. Paldies, priekšsarētāji. Manuprāt, vistrūcīgākajiem ir nepieciešama vislielākā palīdzība no Eiropas Savienības. Un tas ir mūsu pienākums palīdzēt, par to nav nekādu šaubu, un es vēlos apsveikt uh, referentu par šo ieguldīto darbu. Es pats nāku no lauksaimniekiem un vēlos atsaukties uz 54. punktu šai ziņojumā, kas skar nepieciešamību pārskatīt subsīdiju politiku Eiropas Savienībā. Es uzskatu, ka nepieciešams pārskatīt šos jautājumus, protams, bet tā pašā laikā mēs nevaram aizmirst arī to, kas notika ar cukuru reformu. Tad reforma cukuru nozarē. Šis reformas mērķis bija pozitīvs, bet ieguvēji jau nebija mazie lauksaimnieki, bet gan lielie ražotāji Dienvidamerikā. Tā kā mums jābūt piesardzīgiem šādos pasākumos, Es bal balsotu pret 54. punktu, bet pār visu ziņojumu kopumā. Vankara kungs tālāk vienu minūtu. Paldies priekšsarētājiem. Iepriekšējais ziņojums bija ļoti līdzsvarots, bet es balsoju uh, pret to, jo kaut arī šis līdzsvarotais ziņojums uh, ir izstrādāts, tomēr norāda uz to, ka ir nepieciešama arvien lielāka palīdzība Āfrikai, un tas nozīmētu, ka Āfrika varēs izkļūt no savām problēmām. Tas varbūt politiski ir korekti, bet pēc būtības tas nav korekti, jo paskatīsimies, ko tad mēs darām no 40 gadiem jau Āfrikā. Uh, Šeit mēs runājam par simtiem miljārdu ASV dolāru un eiro ieguldījumu, un rezultāts ir tāds, ka nabadzība šais valstīs ir vēl lielāka. Mums ir jārunā par ārkārtas palīdzību, bet tad mums ir jāsamazina citas e, palīdzības sniegšana pakāpeniski, un tādējādi mums ir jānodrošina uh, lai šis atbalsts būtu jau paredzēts un sniegts atbilstoši. Mēs runājam šeit par 1,3 triljoniem, kas Āfrikai ir nepieciešami, bet tas ir absolūti ne, ne, neiespējami. Bonsiņāra kungs tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Es vēlos apsveikt eh, referentu ar eh, padarīto darbu. Eiropas Savienība vienmēr ir eh, atbalstījusi jaunatīstības valstis, Un šis ziņojums šodien visiem atgādina, ka mums joprojām ir daudz kas darāms, lai uzlabotu situāciju šajās valstīs, kas ir nepieciešams nodrošināt, ka tiek ievērotas darba spēka tiesības, ka arī tiek ievērot darba aizsardzību. Un 38. punkts, kurā tiek pieminēts tas, cik svarīgi ir nodrošināt dzimumu vienlīdzību jaunatīstības valstīs. Uh, Līdz ar to arī eh, sievietēm ir eh, nepieciešama tāda pati pieeja darba tirgum kā vīriešiem. Un ir nepieciešams arī eh, nepieļaut bērnu nodarbinātību. Un to pareizi arī norādījis 38. punktā referents. Un ir nepieciešams nodrošināt piekļuvi izglītībai, jo, lai uh, mazinātu nabadzību, visiem bērniem ir jābūt uh, pieejai izglītībai. Jā, paldies, Kamalkungs. Paldies, priekšsarētāji! Es domāju, ka šeit valda vienprātība. Neviens nav pret to, lai nabadzība tik mazinātu un tikt izveidos darba vietas jaunatīstības valstīs. Pirms pāris gadiem es Kodivārā seminārā runāju, un es prasīju, kā mēs no Eiropas Savienības varam jums palīdzēt. Un viņi man teica pāris lietas. Pirmkārt, tā palīdzība, ko jūs sūtat, lai tā nenonāktu korumpētas valdības cilvēku rokās un tālāk vei, palīdzēt veidot uh, brīvo tirgu, lai nebūtu tā, ka mēs uh, saņemam slikts pakalpojums. Tad, tāpat arī nodro, palīdziet mums eh, nodrošināt subsīdijas ja, ja, lauksamniekiem jaunatistības valstīs. Tāpat arī palīdzēt cīnīties pret šo imperiālismu, kas joprojām valda. Tāpat arī gan EPP, gan sociālisti, gan eh, zaļie vēlas eh, pārtraukt šo atbalstu nabadzības mazināšanu trešās valstīs, un tas ir pilnīgi nepieļaujami. Paldies, Kamāla kungs. Kelī kungs, lūdzu. Paldies, es uh, priecājos par iespēju atbalstīt balsojumā šo ziņojumu, tādējādi nodrošinot to, ka mēs neaizmirstam tos, kas eh, cieš no nabadzības pat pasaulē pat šādos recesijas apstākļos. Tad, kad es pirms pāris gadiem biju Āfrikā un eh, lasīju avīzes katru dienu un biju pārsteigts par to, cik daudz cilvēku izteicās pret šo nevalstiskām organizāciju veikto darbu, nevis konkrēti pret pašām nevalstiskām organizācijām, bet par to, kāds viedoklis pasaulē rodās pēc viņu izteikumiem. Mums ir jāturpina atbalsts, mums ir nepieciešams sazināties ar valdības pārstāvjiem šajās valstīs, mums ir jātiekās ar vietējiem eh, varas pārstāvjiem šajās valstīs lai mēs šajās valstīs finansējumu izmantot atbilstoši. Paldies Kelī kungam, paldies visiem kolēģiem. Ar to mēs arī beidzam šo, šobrīd darbu un atsāksim to pulkstens trijos. Labu apetīti visiem!